Die Sitzung ist wieder auf. Atsākam sēdi. Vakardienas sēdes protokols ir pieejams. Vai pret šo protokolu ir kādam iebildumu? Ja iebildumu nav, tad protokols līdz ar to ir apstiprināts. Tagad nākamais darbkārtība.